Paldies, varat droši apsēsties. Jūsu plakāts mēs apskatījām. Fotogrāfijas arī ir izdarīts. Dāmas un kungi, pēc Korvina Mikskunga uzklausīšanu saskaņā ar 166. pāntu reglamentā esmu izlēmis eh, piemērot sodu šim deputātam par viņa nepieņemamām, nepieņemamiem izteikumiem attiecībā uz Āfrikas migrantiem 7. Eh, jūnija plenārsesijām. Ar šīm sankcijām viņš e, zaudē desmit dienu dienas naudas, un viņam ir liekts piedalīties parlamentā darbā piecas dienas. Sankcijas stāsies spēkā ar 12. septembri. Mans lēmums vakar ir darīt zināms Korvin Mikke kungam man tiek ziņots, toties, ka šī rīta runā Korvin Mikke kungs atkal ir līdzīgas izteikums atļāvies. To, tas tiks pārbaudīts. Ja tiešām būs rasistiski šie izteikumi bijuši, tad sots sekos līdzīgs. Nein, danke. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Tagad ķeramies klāt pie balsošanas. Bal sākam balsot par eh, persona ar albinismu stāvokli Āfrikā. Tieši par to arī kolēģis bija izteicies. Tātad personāla balsojums sākam balsot.